D'accord. D'accord. On peut commencer Der Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Atsākam savu darbu protokols eh, iepriekšējās dienas eh, sanāksmē ir pieejams vai ir kādi iebildumi. Izskatās, ka nē. Ar to arī apstiprinām protokolu.